Dāmas un kungi, atbildīgās Portugāles varas iestādes man ir paziņojušas par Joan Nuno Kalado Pimentas Lopesa ievēlēšanu, sākot ar 2016. gadā 13. janvāri. Pimentā Lopes kungs ieņems Ineses Kristīnas Zūberes vietu. Parlaments ņem vērā Portugāles izdarīto izvēli. Es apsveicu mūsu jauno kolēģi un atgādinu, ka saskaņā ar reglamenta noteikumiem viņš tagad var pilntiesīgi piedalīties parlamenta un tā iestāžu sanāksmēs. Zipels kundze ir pieteikusies runāt par reglamentu lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es eh, vēlētos eh, runāt par Vācijas notikumiem, un es gribētu zināt, vai jūs, kā parlamenta priekšsēdētājs, var